ar 27. 7. aprīli ir ievēlēti Somijas parlamentā. Mēs viņiem novēlam sekmes. Deputāta amats Nacionālajā parlamentā nesaskana ar Eiropas parlamentu reglamentu 7. 7. pantu 2. punktu. Nav apvienojami šie divi amati. Līdz ar to izziņojam, ka šīs eh, amatvietas